Tā. No sociālistiem un demokrātu posgadu grupas un zaļajiem un EFDD esmu saņēmis pieteikumus uh, sakarā ar uh, nominācijām komisijās.